sniegusi ārlietu komiteja par humanās situācijas pasliktināšanos Šrilankā. Uzgaidīsim mirklīti, lai komisārs kundze varētu ieņemt savu vietu. Tātad tagad uzsāksim debats un vispirms vārds ārlietu komitejas pārstāvēja, kura uzstāsies un runās četras minūtes. Lūdzu, izslēdz Begainas kundze. Jā, priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties ārlietu komitejas priekšsēdētājam, kurš e, piekrita 91. procedūrai, lai pagājušajā, lai, lai pirmdienā sākt runāt par šo rezolūciju, jo pagājušajā plenāra sēdē šeit e, Strasbūrā mēs jau pieņēmām ārkārtas rezolūciju par situāciju Šrilankā. Es gribētu arī pateikties parlamentam par to, ka e, tā pārstāvi piekrita tam, ka mēs šovakar organizējam šādas debats, un es pateicos arī komisārs kundzei, kas ir ieradusies uz šīm debatēm. Es zinu, ka jums e, šajā dienas laikā bija ļoti grūti ierasties uz šo sanāksmi, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams e, spēcīgs politiskais signāls, kur mēs e, nosūtam Šrilankas valdībai un Tamilu pārstāvjiem, jo Mēs vēlējāmies, lai šī rezolūcija tiktu pieņemta, jo situācija Šrilankā pasliktinās ikdienas. Mēs saņemam tiešas liecības no tamilu uh, iedzīvotāju pārstāvjiem, tamilu kopienu pārstāvjiem, tamilu kopienas pārstāvjiem, kas dzīvo Eiropā un kas mums informē par to, uh, kādā situācijā atrodas viņu ģimenes, kas patiesībā ir kļuvušas par ķīlniekiem starp tamilu uh, tīģeriem un valdības pārstāvjiem, un viņi cieši uh, eh, briesmīgs uh, eh, sekas ikdienā. Runa ir par 150-200 eh, cilvēkiem, kur vēlētos, lai viņi tiktu evakuēti. Ko tas nozīmē? Nevalstiskās organizācijas vēlētos, lai šos cilvēkus evakuētu pa jūras ceļu, bet Es gribētu tomēr uzdot jautājumu, kur šie iedzīvotāji tiks nosūtīti. Šo pēcpusdienu es tikos ar kādu meiteni, kur ir dzīmusi eh, Šrilankas bēgļu nometnē un kur šobrīd atrodas Eiropā. Uh, ja šīm, šai Tamilu kopienai ir jādodas prom no šīs teritorijas, lai dzīvot bēgļu nometnēs, es domāju, ka tā, tas nav risinājums. Tāpēc šajā rezolūcijā mēs pieprasam uguns pārtraukšanu. Protams, ka notiks debats ar uh, tautas partijas pārstāvjiem. Mēs pieprasam nekavējoties pārtraukt, uh, nekavējošu uguns pārtraukšanu un to, ka iedzīvotāji uh, tiek izglābti no briesmām. Mēs zinām, ka eh, šo kopienu pārstāvju jopro, joprojām tiek nogalināti. Šajā rezolūcijā mēs arī pieprasam, lai eh, Šrilankas valdība sadarbotos ar nevalstiskajām organizācijām, sadarbotos ar valstīm, kuras izrāda labo gribu un vēlas atrisināt šo konfliktu. Mēs pieprasām arī, lai Eiropas Savienība varētu palīdzēt sniegt nepieciešamo palīdzību medikamentus un pārtiku, kur ir tik ļoti nepieciešama šiem iedzīvotājiem. Manas politiskās grupas vārdā, jo tieši zaļo uh, iniciatīva uh, ir šīs rezolūcijas priekšlikuma pamatā, tātad savas politiskās grupas vārdā es vēlētos aicināt, lai šis jautājums tiktu uztverts nopietni, lai mūsu kolēģi, kuriem, protams, ir dažādas intereses šajā valstī, tomēr ņemtu vērā šo jautājumu. Un dažkārt iekšēju jautājumu dēļ mēs nevaram runāt un diskutēt par uh, šo jautājumu Šrilankā, un, lai gan Tamilu kopienas uh, situācija pasliknās. Uh, komisārs Kunz, es gribētu izmantot iespējams uzdot vēl vienu jautājumu. Eiropas Savienība ir viens no tiem dalībniekiem, kurš varētu palīdzēt atrisināt šo konfliktu. Varbūt šobrīd ir pienācis laiks arī uzdot jautājumu par uh, atbalsta struktūras izveidošanu. Mēs redzam gan Kaukāzā, gan citviet pasaulē to, ka Eiropas Savienības priekšlikumi tiek ņemti vērā. Es domāju, ka šobrīd Eiropas Savienībai būtu jābūt nevis spēlētājam, kas um, pavad un pieslienas citiem, bet tam būtu jābūt pilntiesīgam spēlētājam, kas nāk klajā ar saviem priekšlikumiem. Arī šī uh, konflikta atrisināšanā mums būtu jā, nu, jādod spēcīgs signāls vietējām varas iestādēm, un es domāju, ka arī Eiropas Savienībā mums būtu jārisina šis jautājums politiskā līmenī. Paldies! Paldies! Es sveicu komisāri. Ferrero Valdners kundzi un nekavējoties dod viņai vārdu lūdzu. Priekšsēdētāji cinītā uh, Bekan kundze, kā viena no līdzpriekšsēdētājiem Šrilankas miera procesā Eiropas komisija un es pati esmu ļoti cieši sekojusi attīstībai Šrilankā. Un mūs tas nopietni satrauc aktuālā situācija un traģiskā traģiskās humanitārās sekas. Kāds jau arī izskanēja iepriekšējā padomis secinājumos, kas tika pieņemta 23. februārī. Un arī 3. februārī pieņemtais eh, paziņojums, ar kur nāca klājā līdz priekšsēdētāji. Mūs īpaši satrauc šo cilvēku liktenis, tūkstošu liktenis, kas ir eh, izlikt no savām mājvietām un šobrīd atrodas kā ķilnieki Dienvidu Šrilankā. Un vairs šobrīd nesaskaras vienkārši krīzi, bet es to jau saukt par humano katastrofu. To mums apliecina un apstiprina daudz neatkarīgie avoti, ieskaitot arī ANO un ICRC. Sarkanais krusts tātad. Uh, Mēs redzam, ka šī diena zona, un eh, te zinām arī pozitīvs vārds, taču mēs gribam redzēt, kā šis darbs tiešām tiks iznots. Mēs esam aicinājuši visas puses, Tamilu tīģers, LTT un arī Tamilu Šrilankas varas iestādes aizsargāt civiliedzīvotājus. Kāds tiek arī pieprasīts saskaņā ar starptautisko cilvēku tiesību likumu. un nodrošināt šo cilvēku pārvietošanu ārpus kaujas zonas. Un varas iestādes ir tieši atbildīgs par šo nenormālo pieaugumu tātad civiliecietāju nāvis gadījumiem pagājušā mēneša laikā. Tāpēc mēs esam aicinājuši viņus spērt konkrētus soļus, lai glābtu cilvēku dzīvi Šrilankā, un kā arī ANO ģenerālsektora vietnieks Džim Holts norādījis, cik nesamērīgs augsts ir šis cilvēku upuris, ko arī apliecina tātad sarkanais krusts. Esmu pārliecināta, ka šīs krīzes iznākums būs ļoti nopietnas sekas mieram, izlīguma procedūrai un Šrilankas vienotībai, un tieši tāpēc mēs pēcīgi atbalstam Džona Holmsa ziņojumu un aicinājumu Šrilankas valdībai pārtraukt jau kādu veidu vardarbību, lai ļautu iedzīvotājiem iz, iz, izkļūt no šīs zonas, un tāpat arī vēršas pie Tamiliem un LTT, uh, aicinot tos pārtraukt uguni. Un arī līdzpriekšsādāti ir vērsušies pie LTT, aicinot tos nolikt ieročus. Diemžēl viņu, mūsu aicinājums ir pilnībā ignorēts. Tas netiek uzklausīts. Taču mums ar vien ir jāturpina viņiem norādīt, ka tas ir valdības uzdevums nodrošināt visu iedzīvotāju drošību, un tas bija pagājušā mēneša lēmums ļaut vismaz slimajiem un ievainotajiem atstāt šīs teritorijas un nodrošināt viņiem vismaz minimālo pārtiku un medikamentus. Tas bija arī iniciatīva, ar kādu nāca klāja Indija pagājušā nedēļas nogalē. Mūs nopietni satrauc arī cilvēktiesību situācija Šrilankā, ņemot vērā konkrētos ziņojumus par ārkārtas nogalināšanām un bērnu nolaupīšanu, kas notiek pašā visaugstākā līmenī. Nav nekādas eh, samierināšanas ar tiem. Mēs nevaram vienkārši ignorēt šādus un pieļaut šādus nozīmīgus nodarījumus. Un tāpēc esmu pārliecināta, ka šobrīd nav militārs risinājums iespējams Šrilankas militāram konfliktam. Ir jāpanāk dialogs, kas ļauj risināt konfliktu politiskā ceļā. Šādu izlīgumu mēs vienīgi varam panākt, risinot konkrētos problēmas, kas pirmkārt jau noved pie šādiem nemieriem, un paredzēt arī iespējas sarunu galda visām kopienām. Un kā līdzpriekšsēdētāji, Vienmēr esmu norādījis, ka tikai politiskais risinājums ir vienīgais risinājums no re reālās risinājuma paketes, kas šobrīd jau ir nemitīgi bijusi šajā sarunu piedāvājumā, bet nemitīgi ir atsaukt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs Kunz, un tagad vārds runātājiem, kas uzstāsies politisko grupu vārdā, tautas partijas grupas vārdā, vārds Dana kungam uz divām minūtēm. Priekšsādātāji, komisārs kundze, Šrilanka tuvēja savam fināla fāzē. Es nezinu, vai tas tiešām nozīmēs terorismu aktivitāšu izskaušana, tamilu tīģeru aktivitāšu izskaušana, bet nu, mēs redzam, ka te visu laiku bijusi vadarbība un tīģeri ir spējuši pārgrupēties. Un, manuprāt, tagad viņiem vienīgā izredz vai nu viņi tiek pilnībā uh, pakļaujas un noliek savus ieroči, vai viņi tiks pilnībā sakauti. Mēs redzam, kādas ir bijušas katastrofālas sekas. Šīs eh, pašnāvības sekas uh, incidenti norādījuši, atklājuši tīģeru patieso seju, cik viņi ir nežēlīgi un cik viņi ir neusticami. To ir apliecinājums gan Eiropas Savienība, gan ASV. Tāpēc mums ir jāturpina visi iespējamie pasākumi, kā mēs varam atbalstīt šādu nemieru novēršanu, bet mēs redzam, ka, diemžēl, jebkāda veida centieni, diemžēl, neko nav devuši, un pat šī situācija tikai pasliktinājusies un daudzie tūkstoši, simtiem tūkstoši cilvēku ar vienu ir iesprūst šajā salas šaurākajā daļā. Ir tiešām nožēlojumi, ka šāda situācija, bet mēs redzam, ka tīģeri izmantos šos cilvēdzītājus kā cilvēcīs dzīvos mērķus un viņi acīm redzot nav gatavi pakop, piekāpties un nepieļaus humanitāra koridora izveidošanu. Tomēr, lai nodrošinātu šādu Uh, iespēju mums ir tiešām tas ir vienīgais solis, lai novērstu iespējamās tālākās sens izliešanas pirtis. Mēs vēlamies panākt visiem cilvēku mērķiem, lai novērstu tālākus cilvēku upurus, taču mēs redzam, ka cilvēki iespējams mēģinās ne šajos cilvēkiem pa vidu, kas tiks glābti pa jūras ceļiem, droši vien arī mēģinās ielavīties arī paši tīģeri, kas vairs neredzēs cits ceļu, bet bēgs. Uh, Mums tiešām ir jāskatās, kā mēs varam īstenībā panākt vispārēju sakāvi, e, kā mēs tiešām varam neļaut šiem LTT atdzīvoties un turpināt savus varas darbus. Un mums ir jāspēj nodrošināt šo resursu pārdali, lai tiktu izveidota vienota Šrilankas valsts. Paldies! Paldies! Roberta Evansa vārdam, sociālistu grupas vārdā, vārds uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs. Tiešām apsveicu, ka mums ir šis debats, un paldies arī komisārei par ļoti spēcīgiem vārdiem. Ir ļoti svarīgi par šo nopietnu jautājumu runāt. Tad tiešām ir nožēlom, ka mēs par to runājam tikai 11. vakarā un tik maz deputāti piedalās bet nedomā, ka šīs apmeklētības līmenis atspoguļo deputātu ientrestību, nec par to, cik viņi nopietni šo jautājumu redz. Un tāpat, ka komisāri mēs esam nopietni satraukti par šo situāciju. Un mēs redzam, ka situācija attīstās, kļūst arvien sarežģītāk, un Begina kundze jau norādīja, ka mums ir jāpoš spēcīgs signāls par šīs situācijas pasliktināšanos katru dienu. Es atbalstu šo iesniegto rezolūcijas priekšlikumu, taču nevar atbalstīt vienu vārdu pagaidu, temporary. Līdz ar to neatbalsta arī Tanako izteikums, kad norāda, ka ilgtermiņa uh, uh, ildzis pamiers būtu katastrofa. Jā, katru reizi, kad mēs runājam par konfliktiem pasaulē, šis parlaments vienmēr ir runājuši par ilgtermiņa noturīgu pamieru, nevis par pagaidu pamieru. Uh, kas tiešām nodrošinātu ceļu uz diplomātisku atjaunošanos, lai atkal sāktos dialogs, lai tiešām mēs varētu izveidot šādu multietnisku sabiedrību, par ko Tanuka kungs runāja, un šajā punktā es viņam piekrītu. Līdz ar to es iesniedzu šo pirmo grozījumu, numur viens, un uh, ceru, ka arī tiešām mēs piemēr, pievērsīsim uzmanību tiešām konkrēti cilvēku vajadzībām. Ja mēs runājam par pagaidu pamieru, tas nozīmē atgriešanos pie kara vēlāk, un neviens to nevēlas. Neviens to nevēlas. Kolēģi, tas nozīmē vairāk nāvis, vairāk ciešanu, vairāk uh, cilvēcisko traģēdiju. Un nedomā, ka neviens varētu nodrošināt, um, tiešām vēlēto šeit to. Tāpat laikā arī grozījums numur divi. Es to atbalstu, jo tas nosoda jebkāda veida vardarbību Vienalga, kas to veiktu, vienalga, kurā konfliktā, no kuras puses, mēs nedrīkstam pieļaut nekādu vērdarbību, arī šo neseno pašnāvības uh, incidentu, uz ko atsaucās kolēģis. Tālāk grozījums 345. Bet ar jūsu atļauju es gribētu nolasīt īsu ziņu, ko saņēmu no Silverāžo kunga, kas tad ir Šrilankas deputāts. No 10. martā viņš man izsūtīja Viņš saka, es vēlos pievērst jūsu uzmanību civilizēto nāvei, ko cilvēkam cieši no armijas apšaudes, kas bija no diviem naktī otrdien, trešdien. Šlankos valdības pārstāvi pārkāpja kuras drošības zonas robežas un izmantoja ieročus, kas ir aizliegti vairākās valstīs, izmantot arī šīs kašas bumbas, eh, kas ir šā patrons, tiešām tika ļoti daudz cilvēki, vairāk nekā 2000 cilvēki iedzīvotāji. Ja kāds teiks, ka tā ir sagodrots ziņa, nu, es jums teikšu, mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai šādu vardarbību apturētu. Tāpat arī viņa kolēģis Karaktum, kurš runā kurš dzīvo tieši šīs zonas viducī, sauktajā drošajā zonā, viņš norāda 1. janvārī līdz 6. martam 2544 iedzīvotāji ir nokalināti šajā zonā bumbu sprādzienos, un vairāk nekā 5000, vairāk nekā 5000 cilvēku ir nopietni ievainoti. Tie uzbrukumi nāk gan no gaisa, gan no sauszemes, un katras dienas mēs tapsim 30-40 iedzīvotāji ja kāds atkal saka, ka tie sagadrot skaitļi, jums tiešām jāklausās, ko arī sacīja komisāri, uzklausot visdažādākos avotus nevalstiskās organizācijas, tad tomēr tam ir pamats, un tas atspoguļos šo situāciju. Grozījums numur 6. Es atsaucos uz nopietno Džona Holmsa ziņojumu, kuru man piesūtīja Šlankas eh, vēstnieks Briselē. Viņš norāda, ka atsevišķās tranzīta zonās ir pilnība cilvēku pārblīvējums. Un tas ir jāņem vērā, to es esmu iekļāvis arī sastajā grozījumā. Ir konkrētas arī fotogrāfijas, kuras es jums varu arī e, parādīt. Tās nav mākslīgi izveidotas fotogrāfijas. Mēs ļoti cieši sekojam šai situācijas attīstībai un apzināmies reālās brīnas arī šajā drošības zonā, kas tā kļūst par draudu zonu. Tālāk grozījumi 7.8 ir rakstiskas atsauce uz kara zonu, lai sabiedriskā, starptautiskā attiecība skaidri saprast, ka mēs nerunām vispār šo kaujas zonu, bet arī par patvēruma nometnēm. Šī ir ideja, ko visi deputāti būtu gatavi atbalstīt tiešām arī, lai šīs humanitāros organizācijas varētu veikt savu darbu. Un beidzot, devītais grozījums, ko ANO ģenerālsekretārs, es atsaucos uz viņu, jo uzskatu šī humanitārā starptautiskā krīze, kā jūs arī norādījāt jau virsrakstā, un mums jādara pilnīgi viss, un es pateicos, ka zaļie arī to tiešām ir no nu tagad uzrakstījuši un iesnieguši, un pateicos visām politiskām grupām par atbalstu. Paldies! Bem, eh, fala de novo, fala de novo, Paldies! Un tagad uh, atkārtot vārds Islavas Begainas kundzei uz divām minūtēm zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsādātāja kungs. Gribēju pateikties Ferēro Valdneres kundzei par viņas uzstāšanos un atbildi uz aicinājumu, kas nāk no NVO un no iedzīvotājiem, kas pašlaik ir lamatās. Uh, Mēs nedaudz baidāmies, ka mēs nokļūsim līdzīgā situācijā kā Birmā pēc 2008. gada tsunami, kur tiešām hunta bloķēja humānās palīdzības eh, piekļuvi, un šodien mums jādara viss, lai humānā palīdzība nonāktu pie iedzīvotājiem, kam tā vajadzīga. Bet gribētu vērsties arī pie saviem kolēģiem šeit, no Tautas partijas un no sociālistiskās partijas, jo tik tiešām nepieciešams vēsties pie saprāta, jo tik tiešām, ja mēs esam iesnieguši šo rezolūcijas priekšlikumu steidzamā kārtā, tas ir tāpēc, ka, lai parlaments izteiktos un būtu rīt viedoklis, un es negribētu nekādā gadījumā, lai atš to atšķirību vārdā, kas, ko mēs saprotam un kas jau ir bijis, uh, runājot par eh, vai nu pagaidu uguns pārtraukšanu vai galīgu uguns pārtraukšanu, tad netiktu nobalsots no vienas vai otras puses par šo rezolūciju. Tāpēc es jūs aicinu būt saprātīgiem un savukārt gribētu teikt to starp Tanaka kungam, pārņemot komisāras kundzes teikto, neviens uh, bruņots konflikts nekad neatrisina nevienu problēmu. Mēs to labi zinām. Uh, pieprasīt uguns pārtraukšanu uz laiku, tas nav atbildīgi attiecībā pret iedzīvotājiem. Uh, Tas nozīmē, ka viņi pēc kāda laika viņi atkal būs ierauti šajā konfliktā. Nepieciešams iedzīvotājs evakuēt. Vai mēs varam to atļauties, lai iedzīvotāji tiktu evakuēti? Tamili iedzīvotāji ir šīs zemes īpašnieki. Viņi vēlas atgriezties savās zemēs. Viņi ir Šrilankas pilsoņi. Un šeit mums jābūt ļoti uzmanīgi runāt par šo jautājumu. Un es esmu gatava zināmā mērā piekāpties un atsaukt eh, grozījumus, lai mēs nobalsotu kopumā un lai mums būtu vienota pozīcija, eh, un tas būtu politisks signāls visai pasaulē. Paldies! Paldies! Un tagad pārējām pie citiem runātājiem, kas ir pieteikušies. Vispirms Van Ordena kungs. Trīs minūtes. Paldies! Es domāju, ka ilūziju nedrīkst būt, kādas ir sekas šai, eh, karam, šim karam uz eh, nevainīgiem civiliedzotājiem. Mums ir morāla atbildība, viss, ko mēs varam darīt, lai sniegtu humāno palīdzību. Tieši tāpēc eh, parlaments pirms trīs nedēļām pieņēma rezolūciju par Šrilanku. Nu jau gadu desmitiem Šrilankā ir teroristu darbība, ko veids LTT Nav līdzsvara starp eh, teroristiem un likumīgo, eh, likumīgiem valdības spēkiem. Eh, Eh, nāvējošo atentātu taktika, eh, bērnu izmantošanā kā karavīrus, eh, cilvēku vairoks noved pie tūkstošiem bojā gājušo Šrilankā. Un pirms dažām dienām 14 cilvēki gāja bojā atentātā reliģisko svētku laikā. LTT ir šajā situācijā un un tagad mēģina iziet no tās, izmantojot starptautisko palīdzību. Daži nav bijuši īpaši priecīgi par rezolūciju, ko pieņēma parlamenta vairākums, un, diemžēl, daži gribētu eh, koncentrēt mūsu kritiku uz Šrilankas valdību. Mēs nevaram to akceptēt, jo um, bieži vien ir nepamatoti apgalvojumi un uh, un uh, selekcionēti izteikumi. Um, mēs dzirdējām, e, ko teica Evansa kungs. Valdība saka, ka šie šī bruņoties spēki nevar e, šaut tajās zonās, kas nav, kurās nav kara darbības. E, ir pieprasīts LTT e, karotājs pārvietot prom no tām zonām, kurās ir daudz civilizētāju, lai humanā palīdzība varētu tur nonākt. Eiropas Savienībā ir nosodījusi LTT rīcību, kas kavē civilizētājiem pamest cīņu zonas. Uh, Mums ir jāprasa LTT nolikt ieročus un atbrīvot civiliedzotājus. Un tad nepieciešamā humanā palīdzība varēs to nonākt, un tad cilvēki varēs cerēt, ka viņiem būs labāka dzīve, un tad Šrilanka varēs sākt dial politisko dialogu bez teroristu iesaistīšanās. Paldies! Tagad uh, Lainanā kungam divas minūtes vārds. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Jūs runājat tiešām, ka jāatrod politisks risinājums, nevis militārs risinājums. Es esmu vairākas reizes bijis Šrilankā, kā divendācijas delegācijas dalībnieks. Es ļoti labi zinu, cik labi cilvēki gribētu mieru pēc 25 gadu gada vardarbības. Taču tas ir tāds karš, kurā LTT šobrīd nav spērus izšķirošo soli. Un jūs to arī pieši pieminējāt, un arī ārlietu ministrs 23. februārī vēlreiz pie... 23. februārī pieprasīja, lai uh, pārtraukt šo teroru. Un tāpat mēs redzam arī, ka, iet, iedomājieties, Eiropas Savienība, ja būtu kāda dalībvalsts, kurā 25 gadus valda terors, tas nozīmē pilnīgi haosu. To mēs varam ļoti labi iztēloties. Tāpēc tamilu lietas mēs saprotam, bet mēs pilnībā, es pilnībā noraidu LTT uh, izmantotās metodas. Un ja pēkšņi tagad vienā nedēļas nogalē tūkstošiem cilvēku tiek saņemti par ķilniekiem, un vēl vakardien Reuters izsludināja, ka saskaņā ar acu liecinieku un liecībām cilvēki vienkārši tiek nošauti. Ja mēs gribam no šādām situācijām izvairīties un tiešām izveidot precīzi aicinājumu LTT atteikties no šādām, um, šādas prakses. Tā nedrīkst turpināties. Šie civiliedzīvotāji, kas tagad ir iekļaut ugunīstap no abām pusēm, viņi vēršas pie valdības, lai tiktu ievērot starptautiskās tiesības un humanitārās organizācijas varētu vismaz sniegt kaut kādu palīdzību. Tas ir fundamentāls mums šobrīd no abām pusēm, kas liek ciest vairāk arī ņemot vērā pēckara regulu, jūs norādījāt, ka 13. grozījums Šrilankas konstitūcijā runā par decentralizāciju, par zināmu administrāciju konkrētiem a, reģioniem, kuru pārņemtu iedzīvotāji, kas paši tur dzīvo. Uzskatu, ka Eiropas komisija, Eiropas Savienība te varētu sniegt reālu palīdzību, un mums ir jāskatās, kā mēs varam šādu situāciju izvērtēt. Paldies! Un tālāk seko procedūra brīvais mikrofons. Un katram runātājam būs viena minūte. Rubikungam pirmajam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, Valdners kundze, dāmas un kungi. Uzskat, ka tas, kas izskanēja, ko komisārs kundze teica, ka militārs risinājums nav risinājums, tas droši vien būtu jāieraksta arī Šrilankas vesrakstā jo šī spriedze valstī šobrīd ir ļoti nopietna. Un daudzo gadu laikā tās tiešām samilzušas. Palūkalēts nozīmē to, ka valdībām mēs izsakām konkrēts priekšlikums, bet šķiet, ka tas vienmēr izgāšas, jo nedarbojas šī komunikācija. Mums arī jāskatās, ka Šrilankas strateģiskais novietojums arī pievērš ārējos spēkus. Uh, kas savukārt ietekmē situāciju un ko nevar uz vietas viņi tik galā. Turklāt ekonomiskā situācija, kas īsti notiek, šī īstenībā viņa uzlabojas, un infrastruktūra būtu jāuzlabo, lai tiešām a, panāktu labāku komunikāciju starp strīdu pusēm. Un droši vien, ka jāpiesaista arī kāds mediātors, jeb starpnieks. Paldies. Maizerkungs. One minute voorzitter wat er nu in sri lanka gebeurt was reeds enkele jaren. priekšsēdētāj tas kas šobrīd notiek šrilankā bija paredzams jau vairākus gadus iepriekš. Runa ir ne tikai par humānu problēmu, bet arī par milzīgu politisko izgāšanos. Kāda bijusi Norvēģijas valdība ir piedāvājusi savu palīdzību, lai vestu sarunu savu pušu starpā, un Norvēģijas starpnieki, Norvēģijas starpnieku eh, pārstāvs arī ministrs jaunā valdībā, bet, diemžēl, viņam nav izdevies panākt miermīlīgu risinājumu. 2006. gada vasarā Šrilankas valdība izra, izraudzījās militāru risinājumu un šī Šrilankas valdība uzskata, ka tā, ka tā ir guvusi milzīgs panākums. Bet situācija ir tikai pasli, pasliktinājusies iedzīvotājiem. Mums jau atkal ir jāuzsāk sarunas par labu mieram, un eh, tajās ir jābūt tikai ieguvējiem. Paldies, vārds Gālerkungam! Paldies priekšsādātāji, paldies komisārai par ļoti skaidro valodu. Mums tiešām tagad ir jārunā mūsu galvenais vērtība un uzdevums ir civiliedzīvotāji. Un tāpēc 23. februārī ministru padomu, ko teicu, tas ir spēkā. Mums ir jāpanāk tūlītējs, tūlītējs pamiers, kā to angļu valodā sauc, immediate, un mēs to nevaram runāt par pagaidu temporary. Savādāk mēs nenovērsīsim šo katastrofu, kas cilvēku katastrofu, iedzīvotāju humanitārā katastrofa tikai turpināsies. Un tas, ka šie cilvēki šobrīd ir kā ķilnieki, ja šajā zonā ierobežoti, mums ir jāspēj izmantot visus instruments, kas ļauj šo situāciju novērst. Un vienalga, vai to īstenotu LTT vai valdības karavīri, mums ir jāspēj tādas lietas novērst un palīdzēt cilvēkiem. Un gribu vēl norādīt to, ka varbūt tie kolēģi, kas pārstāv bijušās kolonālās lielvērts, varbūt, ka viņiem būtu pienācis laiks arī atstāt mūsu politisko grupu. Man rodas, ka. Uh, uh, manuprāt, tur ir tiešām nepareizā motivācija tagad visu uzmanību tikai visus sitienus vērst LTTT. Tas, manuprāt, šobrīd ņemot gadāmās vēlēšanas, vienkārši ir šobrīd sagrozīta informācija. Paldies! Mārķi, Te palāvas jums esmu. Debates slēdzam un lūgsim e, komisāras kundzi mūs uzrunāt. Vārds jums. Nē, nē, es gribēju tikai norādīt savu, jūsu kolēģiem, kad es gribēju pievērst jūsu uzmanību, tad, kad bija iespējas izteikties, bet tagad laikam nevaru. E, Labi, labi, var drīkstiet. Vienu minūti. Jā, paldies. Pavisam īsi. Vēlos apsveikt. Indeed, I've caught the president's eye, which is what... Nu, redziet, es savukārt pievērsu priekšsādātāju skatienu, tāpēc drīkst runāt. Es vēlējos pateikties. Maina kungs arī atsaucās Eksaltaima kunga no Norvēģijas ieguldījumu. Uh, Un es piekrītu Galerkungam, kurš ir runājis par to, ka mēs tiešām runājam par cilvēdzīvotāju likteņiem. Un es gribu norādīt visiem kolēģiem, ka visi grozījumi, un vissvarīgākais ir grozījums numur viens, kas pieprasa nekavējošu un ilgspējīgu, ilg, noturīgu pamieru, kas ir tiešām visu iedzīvotāju interesēs. Un ne jau te ir arī reģionālo uh, pārstāvis, uh, veselības aprūpas pārstāvis, uh, kas runā par humanitāro katastrofu, par apstākļiem, kā cilvēki dzīvo, to turpina atkārto Eiropas komisijā, Sarkanais krusts, apvienoto nāciju, bēgļu pārstāvis Nīderlanda un citi. Un šovakar mēs redzam, ka cilvēkiem šie apstākļi samazina, e, katru dienu kļūst jau dramatiskāki. Mums jādara viss, lai cilvēkiem palīdzētu, un tas ir vienīgais ceļš tālāk. Godāti deputāti, es piemēroju ļoti stingri šos noteikumus. Es varēju dot vārdu pieciem runātājiem, es līdz šim iedevu trījiem. Un Evans kungs uh, runāja. Un tā kā tā bija papildus iespēja, es viņam arī devu. Bet tagad vārds komisārs kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies jums, uh, deputāti, par šo, manuprāt, ļoti nozīmīgo debati. Pat ja tā bija ļoti vēlā vakar stundā. Jūs jau labi zināt, kā līdzpriekšsādātāja un komisāra esmu ļoti nopietni iesaistījusies širankas jautājumos, un bija brīži, kad mēs tiešām domājām, mēs cerējām, bet tagad šīs cerības ir tā kā izplēnējušas pēc Ženēvis procesa, kur es arī pati vēlējos piedalīties, kas bija ļoti sarežģīti, kur Šrilankas valdība šeit nevarēja piedalīties, bet nu, kā lai būtu bijis, šobrīd šis situācija ir piln, pilnībā sagrauta. Es biju gatava doties uz ziemeļiem, valsts ziemeļiem, lai tiešām arī runātu par mediāciju, starpniecību, bet Prabakarants atrunājas, ka viņš ir saslims ar masliņām. Šķiet arī Galerkungs um, norāda, ka tiešām par svarīgāko šobrīd ir cilvēki, komentārai apstākļi. Un tāpat kā līdz šim mēs esam bijuši vislielākais donors humanitārai palīdzībai, esam pie, piešķīruši 19 miljonus. Um, uh, un to turpinām darīt arvien vairāk. Uh, un mēs sadarbojamies ar daudziem starptautiskām organizācijām, kas ir gatavas palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem, taču viņi saskars nopietnām problēmām. Viņi ne, nevar iekļūt šajās konflikta zonās. Un kopš 2008. gada septembra Sarkanais Krusts ir visu vienīgā organizācija, kas drīkst darboties LTT kontrolētajās zonās vanī. Un pārtikas, pasaules pārtikas programma drīkstēja ievies zināmas konvojus, bet tie bija pilnīgi nepietiekošami, tie tikai nosedz aptuveni 15% vajadzību. Mēs esam turpināt norādījuši, ka 7 miljonus esam devuši savu šajām divām organizācijām, un nemitīgi esam izdarījuši spiedienu gan Kolombo, gan Briseles līmenī, lai nodrošinātu šīm organizācijām labāku piekļuvi šīm zonām. Un tieši tāpēc es varu tikai teikt, ka kopā ar citiem līdzpriekšsādātājiem, īpaši ar Norvēģiju, mēs izmantojuši jebkuru iespēju, lai izdarītu spiedienu un lai šīs puses aicinātu tiešām īstenot 2002. gadu pamieru un atrisināt konfliktu mierpilnā ceļā, bet nekas nav strādājis. Un līdz ar to nemitīgā aicinājums atgriezties pie sarunu galda, to vienmēr ir ignorējuši. Un, diemžēl, ir uzvarējis militārais ceļš. Šobrīd Mēs redzam, ka šīs iespējas samazinās katru gadu. Taču neviens no līdzpriekšsēdētājiem pilnībā nav atteicies no šīs apņēmības, un mēs esam gatavi ar vienu turpināt mēģināt atrast mierpilnu risinājumu šim konfliktam. Un līdzpriekšsēdētāji preses paziņojums, kas tika publicēts 3. februārī, to no jauna apliecina, un jūs ļoti labi zinat šo tekstu. Esmu pārliecināta, ka šobrīd atkal ir jāizdara spiediens un jā, panāk, lai būtu pieeja komunitārajām organizācijām, sniegt palīdzību un izvest eh, šos civiliedzīvotājus no šīs sarežģītās ķīlnieku situācijas un sākt sarunas starp visām pusēm, mēģinot viņus pārliecināt, ka vienīgais risinājums ir politiskais. Savādāk mums atkal būs pilsoņu karš, kaujinieku karš, kas um, nevar nu, bez risinājuma, bet mums jāpanāk, ka šī valsts atkal būtu kā paradīze zemes virsū. Paldies! Paldies! Liels paldies komisāras kundzei par to, ka bijāt klāt un iesaistījāties debatēs. Balsojums par rezolūcijas projektu būs rīt parastajā laikā. Atsāksim darbu rīt.